līdz diviem un no pēc tam pēcpusdiena eh, un darba kārtība ir eh, publicēta. Vēlu jums labu vakaru. Sanāksme tiek slēgta.